Herzlichen Dank. Paldies par tik draudzīgu sagaidīšanu. Biju Hāgā šorīt Kozaku sanāksmē, e, lai ieskaidrotu parlamenta nostāju bēgļu jautājumos. Un tas bija īpaši svarīgs pasākums. Vakar bija arī debats par parlamentāro kontroli Kozak. Un viņi nevēlēs dot vārdu Eiropas parlamentu pārstāvim diskusijās. Tie ir notikumi, kas liek mums padomāt. Un par to mums vajadzētu arī vēl runāt. Un e, es domāju, ka ir labi, e, jāvienojas, ka lietām jānotiek mazliet labāk nekā tas Kozaki ietvaros noticis. E, ķeramies pie balsošanas. Tā, ko, drošo izcelsmes valsts sarakstu izveidošanu. Vai referents vēlas izteikties pirms balsošanas Radoškungs? Nē. Labi, sākam ar balsošanu tad. Grozījumi numur 2, 3 un 4. Kurš par? Pret, atturas, noraidīts. 60. par. Pret, atturas, noraidīts. 61. par. Pret, atturas, noraidīts. 62. Nē, bet tur ir daži grozījumi no citām grupām. Varam, varam eh, balsot blokā par visiem Šafhauser grozījumiem. Šafhauser kungs piekrītat? Par visu Šafhauser bloku. Kurš par? Labi, tad tā arī daram. Balsu, kurš ir par Šafhauser grozījumiem? pret, atturas, noraidīts. Sešdesmit trešais par, pret, pārbaudam elektroniski. 23 pret 30 noraidīts. 65 par, pret, atturas pieņemts. 67 par, pret, atkal jāpārbauda. Apšības kašāsim. Mit 24 zu 9. Tā 24 pret 30 noraidīts. 69 par, pret, atturas, pieņemts. 70 par, pret, atturas, pieņemts. 73 par, pret, atturas, noraidīts. 74 par, pret, atturas, noraidīts. 75 par, pret, atturas, pieņemts. 77 par, pret, atturas, noraidīts. 82 par, pret, atturas, noraidīts. 83, atkal tas pats vairākums. Pārbaudām 82. Beidzam balsot. 23 pret 34 noraidīts. 83. pār. Pret. Atturas. Noraidīts. 87 pār. Pret. Atturas. Noraidīts. Astoņdesmit piekts par pret, atturas, noraidīts. 88 par, pret, atturas, noraidīts. Trīsdesmit ceturtais par, pret, atturas pieņemts. 36. par, pret, atturas, pieņemts. 38. par pret atturas pieņemts. 41. par pret atturas pieņemts. 43. par pret atturas pieņemts. Tad Kastaldo Hačigorgio Valero bez Schaffhauser. Kurš par? Pret atturas noraidīts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Četrpadsmitais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Piecpadsmitais par, pret, atturas noraidīts. 17. par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 Pārbaudam 23. Beidzam balsot 22 pret 35. Noraidīts. 22. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 24. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 25. par pret atturas pārbaudam. Divdesmit seši pret trīsdesmit divi noraidīts. Divdesmit sestais par pret atturas pārbaudam elektroniski. Pārbaudām 26. Beidzam balsot. 31 pret 27 pieņemts. 28. par pret atturas pieņemts. Trīsdesmitais par pret atturas noraidīts. Demis vakar grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Un e, gala balsojums tālāk. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 20, 30 par, 11 pret, 18 atturoties. Apsveicam referentu. Nākamais ir Nikolai ziņojums. Vai referenti vēlas kaut ko sacīt? Nē, mums šeit ir viens balsojums tik paredzēts, divi īstenībā. Pirmais un otrais grozījums. Par, pret, atturas, noraidīts. Balsojam elektroniski, gala balsojumu. pieņemts ar 51 balsi par, 5 pret, 2 atturoties. Ejam tālāk. 15. darba kārtības punkts. Brustoks, tāpat kā iepriekšējā gadā, ziņos mums par Pew Research Center pētījumu. Brūs, prieks tevi redzēt šodien šeit, un aicinu ieņemt tevi vietu šeit. How long are you in town?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 priekšsarētājs, kas ir sens mans draugs, un es augstvērtēju viņa interesi par mūsu darbu gadu laikā, ir aicinājis man izteikties. Tas ir līdzīgi tas, ko mēs darām ASV pēc četriem gadiem, eh, prasot, kā viņi izjūt savu eh, valsts vietu pasaulē. Un es uzskatīju, ka mums jāpajautā ar eiropiešiem, ko viņi domā par Eiropas vietu pasaulē, lai mēs varam salīdzināt ar ASV viedokli. Un e, šis salīdzinājums e, e, būs papildināts vēl ar Japāņu skatījumu un Indiešu skatījumu uz to, kā viņi redz savas valsts vietu pasaulē. Pew Research Center veids šo pētījumu. Jūs zinat, ka tā ir Vašingtonā atrodošas nevalstiska organizācija Uh, mums princips 1 plus 1 plus 1, bet es nevaru teikt, ka tas ir vienāds ar 3. Jūs kā politiķi, kas strādā š, politiskajā pasaulē, noteikti uztversiet, cik tas arī pirmais slaids tālāk. Kāds ir mērķis uh, visam šim pasākumam? Censties uh, noteikt, cik liela ir izolētības noskaņa. Um vienpusējības pret daudzpusējības eh, noskaņām. Mēs visi stāstam sev par amerikāņiem, piemēram, esam eh, protekcionisti, eh, vienpusējas pieejas atbalstītāji, un eiropieši bieži vien stāsta sev un saka, nē, mēs neesam tā kā tie amerikāņi, mēs esam starptautiski orientēti par brīvu tirzniecību, daudzpusēju sadarbību, un mēs vēlējāmies uzzināt, ko iedzīvotāji īstenībā domā par šiem jautājumiem. Šeit, eh, kā jūs redzat, mēs jautājām, vai mūsu valstī pašai jātiek eh, galā ar savām problēm, problēmām un jāļauj citām valstīm pašām risināt problēmas, jeb vien, eh, valstīm ir viena otrai jāpalīdz. Tas tā izolētības noskaņu mērām šeit nav vienots Eiropas skatījums uz kādu no jautājumiem. Liela atšķirība ir starp eh, viedokļiem Eiropas valstīs. Un ir interesanti tas, ka vidējais rādītājs ir 56%. Kas nozīmē, ka cilvēki kopumā vēlas teikt, lai pasauli tiek galā savām problēmām, mēs risināsim savējās. Eh, ASV šis rādītājs ir 57%. Tā kā šajā konkrētajā e, izolētības mērīšanas jautājumā, e, vai vienalga, kā mēs viņu nosauksim, Eiropieši un Amerikāņi šobrīd diezgan līdzīgi skatās uz šīm lietām. Varu jums e, pateikt, ka pēdējo gadu laikā ASV izolētības noskaņa pieaug, un Eiropā tas nav mainījies Lai gan jāsaka, mūsu dati Eiropā balstās tikai 2010. gadu. Pēc eirokrīzes cilvēki vairāk koncentrējas uz iekšpolitiskiem jautājumiem. Tas varbūt palīdz izskaidrot šo situāciju. Un tad jūs varbūt jautājat, kāpēc tika aptaujas tikai desmit Eiropas valstis. Varu godīgi teikt, tas bija viss, ko mēs par savu naudu varējām atļauties. Realtāte ir tāda, ka mēs izvēlējāmies valstis, kas veido 80% no iedzīvotāju skaita Eiropā un 82% no ekonomikas apjoma Eiropā. Bet tas eh, diezgan labi parāda, kāda ir kopējā noskaņa Eiropā. Nākamais slaids. Mēs eh, centāmies cilvēkiem jautāt, eh, cik daudz viņi ir noskaņoti par labu daudzpusēju pieeju salīdzinām ar vienpusēju. Uh, Tātad vai valstī ir ārpolitikā jāsako savām nacionālajām interesēm neatkarīgi no sabiedroto vēlmēm, jeb mums ir jāņem vērā sabiedroto intereses e, savā ārpolitikā? Kā jūs redzat, Grieķi lielā mērā saka, mums diezgan lielā mērā vienalga, ko sabiedrotie vēlas, savukārt vācieši, divi, divas trešdaļas saka, nē, mums jāņem vērā ir mūsu sabiedroto vēlmes, veidojot ārpolitiku. E, Varu jūs painformēt, ka ASV 51% cilvēku vēlas vienpusēju pieeju, tātad tikai savus intereses. 42% ir par daudzpusēju pieeju. Līdz ar to atkal diezgan līdzīgs viedoklis kā Eiropiešiem. Šobrīd mēs vairāk esam e, vērsti uz iekšpolitiku un vienpusēju pieeju. Nākamais slaids. Jautājam cilvēkiem, kā viņi redz savas valsts lomu pasaulē. Vai eh, tā loma ir pieaugusi salīdzinot ar eh, laiku pirms desmit gadiem, eh, samazinājusies vai vairāk vai mazāk tāda pati. Nav pārsteidzoši, ka pēc Grieķijās notikumiem viņi ir uzskatījuši, ka loma ir kritusies salīdzinot ar desmit gadu atpakaļ, savukārt 60% no vāciešiem saka, ka valsts loma ir daudz svarīgāk nekā pirms desmit gadiem. Uh, šeit nav runa par to, cik precīzi ir šie rezultāti, bet gan par to, kāds ir sabiedrības viedoklis. 46% no amerikāņiem uzskata, ka ASV ir mazāk svarīga loma pasaulē nekā pirms desmit gadiem. Tas varbūt arī uh, Eh, šo vēlmi, kur Trumps ir izmantojis eh, savā eh, kampaņā, ka Amerika atkal, Amerika atkal ir jābūt varenai. Nākamais slaids. Tas šeit ir zināmā mērā pretrunas savā ziņā. Mēs jautājām cilvēkiem par viņu pašu valsti, vai tā ir tikpat aktīva pa pasaules lietās? Cilvēki domā, ka Eiropas Savienība ir lielāka loma nekā pagātnē. Un, bet tad mēs jautājām, vai jums liekas, ka Eiropas Savienībai vajadzētu svarīgāku lomu, un cilvēks saka, liela pārsvaru jā. Pretruna ir tā, ka kā atbalsts Eiropas Savienībai kā tādai krītās, un cilvēki ļoti e, kritiski e, izsakās gan par bēgļu jautājumu, gan par Krievijas jautājumu risināšanu, bet e, izskatās, ka šeit ir tomēr kāda ideālisma, ie, iezīmes romantisma. Un labākais skaidrojums var būt tāds, ka pirms diviem gadiem Eiropā mēs jautājam cilvēkiem, vai varat aprakstīt Eiropas Savienību. Viņa teica, tāda, kas iejaucas, birokrātiska, bet mēs uzskatām, ka tā nes mieru un labklājību. Tātad tas, ko mēs šeit redzam, ir, ka cilvēki atgriežas pie šīm uh, sajūtām joprojām ar Eiropas Savienību saistās cerības. Cilvēki vēlas, lai tai būtu lielāka loma. Jā, viņai nepatīk tas, ko viņi dara šobrīd, un viņi kritiski izteiksies, viņiem prasīs, ko viņi domā, bet viņi joprojām tic ideālam. Nu, protams, eh, savienot šīs lietas ir tas lielais izaicinājums, bet katrā ziņā cilvēki nav teikuši, ka viņi atsakās no Eiropas idejas. Tālāk viens no jautājumiem transatlantiskajās attiecībās Kā amerikāņi parasti vēlas protekcionismu pieeju un Eiropa tieši pretēji, bet pajautājot eiropiešiem, vai iesaistīšanās globāla ekonomikā nāk par labu mūsu valstī, tad vairāk kā 60% saka jā un, un visvairāk Nīderlandē, Zviedrijā, Vācijā. Un tikai 44% no amerikāņiem domā, ka iesaistīšanās globālajā ekonomikā nāk par labu Amerikai. 49% domā, ka tas nāk par sliktu. Tā kā šāds stereotips par mums, nu, acīm redzot, arī ir redzams šeit. Eiropas aptaujās mēs vienmēr skatāmies, vai ir kādas reģionālās atšķirības. Šeit mēs redzam Ehm, ļoti pamanām atšķirību ehm, sabiedrības viedoklī Francijā un Vācijā. Es jau vairākus gadus stāstu šo stāstu, esmu noguris to stāstīt, labprāt izvēlētos citu geogrāfisku salīdzinājumu, bet šis joprojām ir ļoti aktuāls salīdzinājums. Tādā ziņā, ka vācieši un franči ļoti atšķirīgi skatās uz situācijām. Vēl viens geogrāfisks stāsts, par to man nav atsevišķs slaids, ir pietiekami interesants, varbūt salīdzinājums ar ziemeļiem un dienvidiem. Uh, Bet problēma bija tāda, ka Spāņi savā sabiedriskajā aptaujā izteicās līdzīgi kā Ziemeļeiropieši. Tieši tāpat kā Zviedri, kā Vācieši, kā Nīderlandieši, tālāk e, no tā, ko saka Itāļi un Grieķi aptaujā. E, Spāņi šeit klātesošie droši vien būtu interesēti uzskaidrot vairāk. Mēs varam pārlikt pāri, es domāju, nākamajam slaidam. Un mēs jau esam runājuši par e, dažām šīm lietām Un tālāk mēs prasījām cilvēkiem, kas ir lielākie draudi jūsu valstī, startautiskie draudi. Un konstatējām, ka Islāma valsts ISIS un ar to saistītie teroristiskie draudi ir pirmajā vietā praktiski visās valstīs. Un amerikāņi jums piekrīt, 80% no viņiem sacīja, ka ISIS ir eh, numur viens kā drauds. Klimata pārmaiņas, tās arī uzskata par nopietnām problēmām. Tā vismaz domā lielākā daļa iedzīvotāji. Tikai 53% no amerikāņiem uzskata, ka klimata pārmaiņas ir rada būtisks draudz valstī. Bet nākamajā lapā mēs jautājām, jautājām par draudiem par eh, spriedzi attiecībās ar Krieviju. Tikai poļi ir ļoti nobažījušies par eh, spriedzi attiecībās ar Krieviju, pārējā Eiropa nepārāk. Ķīnas kļūšana par pasaules lielvaru. Vidēji tikai 39% ir nobažījušies par to. Savukārt amerikāņi 50% to uztver kā draudus. Tā kā tā ir viena no lietām, kur eh, mums ir atšķirīgi viedokļi. Uh, un 42% no spāņiem un 43% no grieķiem uzskata, ka ASV vara ir eh, drauds Eiropai. Un tad eiroskeptisms. Tas ir bijis aktuāls jautājums jau vairākus gadus, ir īpaši kopš sākās krīze. Mēs jau kādus 15 gadus veicam aptaujas Eiropā, esam atkal un atkal prasījuši par Eiro, viedokli par Eiropas Savienību. Un e, eiro krīze e, radīja iespaidu, tad 2014. 15. gadā bija kāpums, un šogad mēs redzam atkal ir kritums, e, lielāks eiroskeptisms. Man ir vēl papildus dati, kas var palīdzēt izskaidrot, kāpēc tas tā notiek. Bet es teiktu, ka šeit ir diezgan jūtams kritums. 17% kritums Francijā gada laikā, 16% kritums Spānijā viena gada laikā. T tās ir ļoti e, asas pārmaiņas īsā laika periodā. Šeit mēs redzam salīdzinājumu atbalsts Eiropai un nelabvēlīgs skatījums. Nu, Tātad, kā jūs redzat, šeit ir liela atšķirība. Grieķi tikai 27% raugās pozitīvi, bet tas nepārsteidz pēc notiekošā Grieķijā. Neskaroties uz to, ka Polijas valdība un Ungārijas valdība paši cīnās ar Briseli, sabiedrība Polijā un Ungārijā ir lielā mērā par labu Eiropas Savienībai. Viena no interesantajām lietām ir tā, ka jaunieši ir tie, kuriem ir pozitīvāks skatījums uz Eiropas Savienības salīdzinājumā ar vecāku gadagājumu cilvēkiem. Un tas ir redzams visur. Pēc tam statistiski būtiskā izteiksmē. Tur attiec, eh, attieksmes atšķirības ir divcipar skaitļos vērām. Jaunieši nav zaudējuši cerības eh, saistībā ar Eiropas Savienību, neskatoties uz lielo bezdarbu procentu salīdzinot ar vecākiem cilvēkiem, kas bieži vien ir zaudējuši e, cerības. Jautājumu cilvēkiem, kā cilvēki tiek, e, kā Eiropas Savienība tiek galā ar dažādām problēmām. Piemēram, bēgļu jautājums. Kā jūs redzat, e, liela kritika par to, kā Eiropas Savienība risina bēgļu jautājumu. Tīpaši Grieķija, Itālija, Spānija. Uh, Zviedrija ir eh, interesants rezultāts uzrādījusi. Viņa ir valsts, kas ir uzņēmusi ļoti daudz bēgļus. Un izskatās, ka tās viņiem ir licis eh, kļūt dusmīgiem uz Eiropas Savienību. Nākamajā slaidā prasījām, kā Eiropas Savienība tiek galā ar ekonomikas problēmām. Un mēs redzam, ka šeit kritika turpinās. Arī droši vien nav pārsteigums, ka viskritiskākie grieķi un vācieši ir eh, viena no vismazāk kritiskiem. Uh, bet eh, diezgan liela kritika vēra, vērojama. Tālāk eh, par Krieviju jautājumu, kā Eiropas Savienība tiek galā ar eh, attiecībās ar Krieviju. Jautājums ir interesants, jo tas ir atgādinājums, ka respondenti var sniegt attiecīgi atbildi dažādiem iemeslu dēļ. Pēc brīža parādīšu slaidu, kur mēs redzam 69% no grieķiem, kas kritizē Eiropas Savienības attiecības ar Krieviju. Vai tas nozīmē, ka Eiropas Savienība ir bijusi pārāk maiga vai pārāk barga pret Krieviju, vai arī Zviedri? 55% saka, ka slikti Eiropas Savienība ir tikus galā ar attiecībām Krieviju. Un nākamais slaids ir nekļūst, jā. Šeit mēs jautājam Eiropā, Vai jūs vēlaties būt eh, skarbākie attiecībās ar Krieviju vai uzlabot ekonomiskās attiecības ar Krieviju? Un Zviedri teicās, nē, mēs vēlamies skarbāku politiku. Un tā, tāpēc viņi bija neapmierināti. Savukārt Grieķi teica, nē, mēs vēlamies labākas ekonomiskas attiecības ar Krieviju. Viņu kritika pret Eiropas Savienību bija tieši eh, pretēji, tādēļ, ka Eiropas Savienība bija pārāk stingra pret Krieviju. Tie, kas no jums visu dzīvi pavadījuši politikā, noteikti zina, ka nav pārsteigums, ka sabiedrība sūta jums jauktus signālus, un tas jau ir jūsu uzdevums kā politiķiem interpretēt šos signālus, un tas ir viens no izaicinājumiem, ar ko mēs saskaramies. Šis ir jautājums, eh, ko esam jautājuši visiem, eh, kurus aptaujājām, jo mēs vēlējāmies saprast, kāda tad varētu būt Brexit iespējamie um, argumenti. Mēs neprasījām Britiem, kā viņi balsos. Bet um, man tomēr šķita, ka pamatjautājums ir, vai cilvēki vēlas vairāk Eiropas vai mazāk Eiropas, centralizētāk Eiropa vai federālāk Eiropa lai valstu valdībām būtu vairāk atbildība vai nē. Un pajautājot šo jautājumu, tad eh, nav nemaz tik pārsteidzoši, ka 65% briti teica, ka viņi vēlas, lai, un tāpēc jau arī pie viņiem būs referendums, lai var atgrieztos Londonā. Bet man interesanti šķit, šķita tas, ka eh, lielā daļā bija neliels skaits, kur teica, ka jā, mēs vēlamies, lai arī mūsu valdība, mūsu E, galvaspilsētās atgrieztos vara. Un ko tas mums stāsta? Lai arī kā Briti nobalsos 23. jūnijā, debatas par šo jautājumu vairāk Eiropas vai mazāk Eiropas turpināsies. Debatas turpināsies. Tā tad ārpolitika, tas nozīmē vara, un jautājums bija, e, ko Eiropieši vēlas diplomātiskus vai spēcīgākus instrumentus ārpolitikā. Uh, Vai cilvēktiesību uzlabošana visā pasaulē, vai tam ir jākļūst Eiropas ārpolitikas vadošajam, vadošajam eh, motoram vai nē? Un kā jūs redziet, Eiropieši šeit ir tās atbildes. Ir ļoti liela viedokla, viedokļu daudzveidība. Vācieši, Zviedri, Nīderlandieši, Spāņi saka, ka cilvēktiesībām ir jābūt ārpolitikas sastāvam. Ungāriem savukārt liekas, ka nu galīgi nevajag jaukties citu valstu lietās bet 42% vidē Eiropā saka, ka cilvēktiesību jautājums tomēr ir svarīgs ārpolitikā. Tātad šajā jautājumā uh, Amerikas un Eiropas līmenis ir tā kā vienāds. Nākamais uh, attīstības, uh, jaunatīstības pasauli mēs jautājām, vai <clears throat> tātad uzņēmumi, kuri uh, investē jaunatīstības valstīs un vai vajadzētu varbūt palielināt jaunatīstības valstīm sniegto finanšu pabalstu. Bet uh, interesanti bija redzēt, ka uh, eh, 53% ir par to, lai palielinātu humanitārās palīdzības naudu. 83 tādi bija Spānijā. Vācijā tikai 28. Un Amerikā šis skaitlis uh, ir arī nedaudz savādāks. Tātad Eiropā nedaudz vairāk cilvēku vidē, protams, atbalsta humanitārās palīdzības palielināšanu salīdzinot ar amerikāņiem. Protams, eh, tas eh, ir saistīts varbūt ar OECD mērķiem, un tomēr te mēs jautājām, cik daudz atbalsta NATO, un vai pēdējos gados šī attieksme mainīsies. Tā tad eh, Eiropiešu atbilde vidēji ir Eiropiešu atbalsts NATO vai kur uzskata, ka NATO ir laba lieta, ir lielāks vidēji nekā Amerikā. Un šeit jūs redzat, kā atšķirās atbildes. Amerikas Savienotās valstīs 21% pateica, ka viņiem principā vienalga. Un kad es, eh, to, eh, kad es eh, šos skaitļus parādīju valsts iestādēm, viņi teica, vai tad mums ir jāsāk tauts izglītot, ko tad NATO dara, jo cilvēkiem nav nejausmas. Jā, protams, ir nomainījušās paudzes. Es esmu uzaudzis un mācījies e, augstāk ar apstākļos, un šobrīd ir uzaugusi vesela jauna paudze, kur par NATO tā pa lielam neko nezina. Kur arī par Berlīnas mūri un tā krišanu neko daudz nezina vai neatcerās. Viens no jautājumiem, par ko e, debatē ļoti daudz gan Eiropā, e, gan pāri okeānam, tie ir aizsardzības izdevumi. Protams, um, ASV uh, vairāk atvēl aizsardzībai nekā vidēji Eiropā, un līdz ar to prasot cilvēkiem, uh, ko viņi domā par atvēlēto finansējumu aizsardzībai, tātad idzēja pozīcijas ir dažādas, bet, te, uh, piemēram, Nīderlanda, Itālija, Spāņi nevēlas, lai tiktu palielināti izdevuma aizsardzībai, un vidēji Tātad Amerikas Savienotajās valstīs 35% un Eiropa tas bija savādāk. Tātad no vienas puses 35% eh, Amerikā vēlas, lai palielinātu aizsardzības izdevums. Un eh, eh, pats par sevi šis skaitlis nesaka neko, bet pēc 11. septembra šis procents ir pakāpeniski kāpis. Un eh, arī pirmsvēlēšana kampaņā mēs dzirdam kandidātus eh, visu laiku apgalvojam, kā vajag palielināt aizsardzības debatu. Uh, E, uzreiz jāsaka, ka Republikāņu partijas vidū atbalsts palielināt aizsardzības budžetu ir lielāks nekā demokrātu vidū. Nākamais. Vai terorisms ir lielākais draudz, draudz un vai pret teroristiem ir jāpiloto militārs spēks? Jautājot, vai tā ir laba doma vai nē, cīnīties pret terorismu, vai arī e, šāda spēka izmantošana radīs arvien vairāk teroristu. Kā jūs redzat, eh, holandieši, vācieši uzskata, ka militārā spēka izmantošana tikai palielinās teroristu rindas, toties Ungāri, Itālija un Polija uzskata, ka uh, militāra spēka izmantošana vienīgais, kas uh, pret teroristiem varētu tapt likts pretim. Un eh, jāsaka, amerikāņi ir pilnībā sašķēlti. 47% saka, ka terorismu apkarošanā ir jāizmanto militāru spēku, un 47% saka, nē. Tas tikai radīs vēl vairāk teroristu kaujinieku. Bet eh, jāsaka, ka arī partijas ir sašķēlts, jo republikāņi apgalvo, ka jā, um, spēku izmantošana apturēs teroristu, un demokrāts savukārt apgalvo, nē, tas rada vēl vairāk teroristu kaujinieku. Tā tad, jā, partiju viedokļi atšķiras šeit par to jums nestāstīs, nestāstīs, bet noteikti ir viedokļi dažādība, jūs sastopaties arī runājot ar saviem vēlētājiem. Tā tad, vai vairāk ņemties ar iekš eh, politikas jautājumiem vai nē, kā jūs redzat, eh, cilvēki, kuri tā kā varbūt ideoloģiski ir labējos, tad viņi eh, apgalvos, ka atbildiet katrs pats par sevi un kreiso, kre, par kreiso spānu balsojušie, ja tā varētu teikt, tomēr vēlas sadalīt atbildības nastu, un tas pats ir arī attiecībā uz jautājumu par vairāk vai mazāk Eiropas. Tātad lielākoties cilvēki, kuri atbalsta labējos, vēlas, lai eh, lemšana būtu vairāk eh, dalību valstīs, un kreisie savukārt apgalvo, ka viņi vēlas par to pašu jautājumu, ja mēs skatāmies eh, uz partiju sadalījumu. Un, eh, tā, tad, eh, tad pirmais jautājums, ko mēs uzdevām aptaujātajiem, bija par kuru partiju viņi balsot. Šeit jūs redzat rezultātus. Es tātad neesmu Eiropietis. Un Fronts Nacionāla Francijā. Un kā jūs redzat, abi divi vēlas, lai arī republikāņi, lai um, var atgrieztos Parīzē. Uh, Un šeit, šeit jūs redzējat, ka, piemēram, Polijā 48%, kas atbalsta likums un tiesiskums, partija vēlas, lai var atgrieztos eh, Varšavā, kamēr eh, civilās platformas atbalsta, pilsoniskās platformas atbalstītāju vidū tikai 19%. Pie tām eh, Polija ir tā dalība valsts, kurā Eiropas Savienība pozitīvi vērtē vairums iedzīvotāju un liels vairums iedzīvotāju. Tā tad jā, interesanti papētot dziļāk, ko tad cilvēki saka un visbeidzot par bēgļiem. Uzdevām jautājumu un atkal sadalījums pa partijām. Kā jūs redzējat, Nacionālā fronte vispār neuztraucās par tikpat kā par bēgļu krīzi, salīdzinot ar sociālistiem. Un Forca Itālija arī ir mazāk uztraukusies nekā Demokrātiskā partija. Un beidzot pēdējais, piemēram, Podēmus atbalstītāji mazāk kā citās valstīs, piemēram, Spānijā vēlas, lai var atgrieztos aptēnās. Tātad, jā, ļoti interesanti bija redzēt šo sadalījumu pa partijām un kā cilvēki domā atkarībām no tā, kādam politiskajam spārnam viņi piedara. Jā, nākamēnes mēs esam paredzējuši eh, laist klajā pētījumu par to, ko cilvēki domā par eh, musulmaņiem, par, eh, mm, par jūdu ticības piekritējiem, par bēgļiem, un arī tad šie pētījumi ir ārkārtīgi interesanti, un ceru, ka tas arī parāda, kāda ir atšķirība starp Eiropiešu un Amerikāņu viedokli. Paldies! You know, a... Liels paldies! Jūs eh, man piekritīsiet, ka šis ir ļoti tāds izglītojošs pētījums. Nu, rezultāti dažkārt eh, nemaz nav tik skaidri un ir mūsinoši, bet tomēr iezīmējas pamats tendences. Un arī mūsu vadītājiem būtu jāsāk domāt par tautas izglītošanu, ne, ne vienkārši sekot uh, tam, ko cilvēki domā, jo pretējā gadījumā situāciju nebūs iespējams pārvaldīt un sajukums būs vēl lielāks uh, nākotnē nekā tas ir šobrīd. Mums divi kolēģi ir pieteikšies uh, runāt, vispirms uh, Gomeša kundze un pēc tam Fatīgas kundze. Paldies, Brūs, tiešām bija ļoti interesanti uh, dzirdēt šos faktus uh, šobrīd. Uh, Indeed, uh, stronger German. Nu, Es domāju, ka Merkele arī būtu par to jāinformē, jo šī eh, Vācijas līdera loma nav eh, izrādījusies labāka vadība, varbūt izņemot eh, vācu pilsoņu skatījumus, bet viena lieta ir skaidra. Jā, cilvēkiem ir tiešām šīs cerības uz Eiropas Savienību un visā Eiropas Savienībā, un es konstatēju arī, ka ļoti interesanti ir Eh, secināt, nu, manā uh, valstī Portugālē šīs atbildes būtu līdzīgas kā Spānijā, varbūt mēs būtu mazāk uh, eh, netik negatīvi noskaņot pret Ameriku un NATO, bet ir interesanti, ka Spāņiem un Vāciešiem lielākais īpatsvars repo, respondentu uh, iestājas par to, ka Eiropas Savienībai ir jārūpējas par pasauli, jācenšas tā uzlabot. Nu, mums ir eh, jāmācās no pieļautajām kļūdām, un, protams, visiem mums gadās eh, kļūdīties, un viss eh, sliktāk, viss rupjākās kļūdas ir pieļautas ekonomikas jomā. Un tāpat jāieklausās pilsoņu vēlmēs um, uh, saglabāt Eiropas Savienību. Ir tiešām pamats uh, strādāt Eiropas Savienībā, to stiprināt. Tāpat ir interesanti konstatēt, ka valstīs, kur uh, šī bēgļu krīze tiek izmantota propagandas nolūkos, būtībā kļūst par šīs propagandas upuriem, jo reāli draudu jau nemaz nav, piemēram, Portu, eh, pa, eh, Polijā. Un uh, poļi ir apmierināti ar attiecībā uz ietekmi ekonomikā, un uh, poļi tāpat laikā eh, baidās no Krievijas, citi viņus neatbalst šajā nostājā. Un tāpat laikā ir bāžas par uh, bēgļu krīzi, bet tā jau nav no tām valstīm, kuras visvairāk šī krīze skār. Tāpat laikā valstis, kuras atrodas pirmajās līnijās uzņemot bēgļus, ir daudz iecietīgākas šai jomā un izglītotākas, es to teiktu, jā, tā. Paldies par šo ļoti interesanto informāciju. Vārds Fotigus kundzei. Paldies par šo ļoti interesanto prezentāciju. Esmu no Polijas un gribētu jūs informēt Annu Gomešu par to, ka pēc Eurostat pētījumiem 2014. gadā, ja man ir taisnība, ja nekļūdos, Polija līdztekus apvienotai karalistei bija valsts, kura uzņēma lielāko migrantu skaitu. Tie bija pārsvarā cilvēki no Ukrainas, jā, un tas bija lielākais skaits. Un ir bijuši divi šādi masu imigrācijas viļņi. Nē, gluži pret. Tātad mēs, tas nenozīmē, ka mēs neuzņēmām. Jo jautājums bija par iecietību, jā, jā, nu nekas. Nu, tikai jūsu informācijai es teicu, ka mēs arī esam uzņēmuši, jā, un arī musulmaņus no Čečenijas esam uzņēmuši. Bet mani interesē būtībā uz attieksme pret aizsardzības izdevumiem katrā atsevišķā valstī, un es gribētu zināt, kāda ir dinamika, vai šeit ir pieaugums vai samazinājums. Jūs pieminējāt ASV, ka situācija pēc 11. septembra ir mainījusies, bet kā, eh, kā ir Eiropā, kāda ir dinamika? Diemžēl mums nav datu par iepriekšējiem gadiem, par šo jautājumu, par aizsardzības izdevumu pieaugumu. Pagājuši gadu mēs veicām pētījumu, vai jūs atbalstītu NATO aizsardzību, ja kāds dal, kāda dalība valstī uzbruktu Krievija. Nu, šādu jautājumu neviens iepriekš nebija uzdevis. Nu, jā, jāsaka, protams, varbūt šis jautājums netika uzdots, jo bija bail saņemt uh, nērtu atbildi, bet 56% uh, vāciešu norādīja, ka uh, neatbalstīs NATO sabiedroto. Apvienotā karalistē tā bija puse, Francijā nedaudz vairāk par pusi, bet amerikāņu vairākums bija gatavi aizstāvēt NATO sabiedrotos. Tā kā jāsaka, sabiedrībai ir, protams, atšķirīga uztver no tā, ko domā elite par uh, šo aizsardzības jomu un NATO un, un atbilstošu finansējumu piešķiršanu. It kā uh, varbūt galvenokārt nav atbalsts tādēļ, ka neatbalsta šādu pieeju. Nu, šis uh, Krievijas uzbrukums Ukrainai varbūt ir mainījis situāciju. Pirms pieciem gadiem situācija bija atšķirīga. Uh, ap, vairāk nekā puse amerikāņu uzskata, ka bēgļu krīze, tātad bēgļu eh, pārvietošanās no Sīrijas un Irākas ir liels apdraudējums ASV, kaut gan mēs esam uzņēmuši tikai kādus 3000 bēgļu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nu, jā, protams, veselais saprāts vedina domāt, ka apdraudējuma palielināšanās rosina arī palielināt finansējumu aizsardzībai, un tas, nu, vairāk šāda attieksme ir konstatēta Austrum Eiropā, Rietum Eiropā šis apdraudējums nav tā jūtams, viņi atrodas tālāk no. Nu šie apdraudējumi. Es gribu teikt, ka elektroniskā veidā šis pētījums jau tiks izsūtīts, jo tas tagad ir publiskots šodien. Un varēsiet iepazīties. Paldies, turpiniet darbu un informējiet mūs arī turpmāk. Tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Un Mums, pie mums ir ieradies Derks Šulbels, kurš darbojas ārējās darbības uh, dienesta austrumu partnerības nodaļā, un viņš mums stāstīs par situāciju Azerbaidžānā. Labdien, vai man jānāk tagad pie prezidija galda? Nu, ja jūs vēlties, ja nē, labi, labi, man tāpat šeit ir labi, saka runātājs. Labi, tātad man ir uh, liels prieks jūs informēt šodien par šo tematu, kas uh, pēdējo divu gadu laikā ir dažkārt bijis arī sarežģīts. ES Azerbaidžānas attiecības. Tātad pēdējie divi gadi ir bijuši ļoti sarežģīti. ES un Azerbaidžānas attiecībās jūs kas labāk pārzinat šīs attiecības, varēsiet to apliecināt. Esam piedzīvojuši pilsoniskās sabiedrības apspiešanu Azerbaidžānā, ko parlaments ir kritizējis, un pēc tam Azerbaidžāna atcēla visas sanāksmes, kas bija paredzētas partnerības un sadarbības nolīguma ietvaros un arī dažu daudzpusējo austrumu partnerības darba grupu darbība tiktu apturēta, un arī Azerbaidžāna izstājās no Eiro nesta uh, formāta. Ārējās darbības dienests un komisija ir centušies tomēr uh, paturēt atvērts vismaz dažus uh, sakaru kanālus Lambrinīdis, Eiropas Savienības augstākais pārstāvs cilvēktiesību jautājumos, apmeklēja Baku un tikās ar ievērojumiem cilvēktiesību aktīvistiem, kas bija toreiz aprestēti. Komisārs Hāns pagājušā gada aprīlī devās uz šo valsti un Tuska kungs jūlijā apmeklēja šo valsti, un viņi visi pauda mūsu bažas par cilvēktiesību situāciju sarunās ar prezidentu Alijevu. Mēs pēdējo mēnešu laikā attīst, attiecības uh, nedaudz uzlabojas un arī uh, viceprezidenta augstā pārstāve Mogherīnī kundze viesojās Baku 28. Um, tā, um, un arī uh, tikās ar uh, cilvēktiesību aktīvistiem, ar UNOS, uh, tātad uh, pāri. Atgriežoties pie divpusējām attiecībām, Rīgas uh, samitā pagājušā gada tika sagatavots nolīguma projekts par strateģisko partnerību, kas aktualizē pašreizējo partnerības un sadarbības nolīgumu. Pēc uh, īst, faktu noskaidrošanas misijas uh, brauciena uz Baku 2015. gada decembrī abas puses vienojās par nolīguma aptvērumu, par ko notiks sarunas. Sagatavošanās darbi turpinās, lai varētu sagatavot jaunu mandātu, kas tiks iesniegts padome, lai varētu uzsākt sarunas. Jaunais nolīgums būs vērienīgs savā aptvērumā Mēs esam paredzējuši normas par demokrātiju, cilvēku tiesībām, un esam eh, jau iesnieguši šos priekšlikumus Azerbaidžānu pusē, un esam formulējuši arī jautājumus, kur mums ir kopīgas intereses. Un tas ir tāds, ka. Uh, paraugs turpmākajiem pasākumiem, modernizējot mūsu uh, kaimiņu attiecību politiku, lai mēs šajās attiecībās balstītos uz mūsu pamatprincipiem un pamatvērtībām. Uh, par to runāja arī augstā pārstāve Baku vizītes laikā. Viņa tikās ar uh, Mamadjāravu, kas ir uh, šīs valsts ārlietu ministrs un pilsoniskās uh, sabiedrības pārstāvjiem. Vizīte notika ļoti veiksmīgi, tika um, veikti pozitīvi uh, soļi, lai atjaunot uzticību, un arī Azerbaidžāns puse ir spērus noteikti pozitīvus soļus kopš šīs vizītes. Mēs sāksim arī uh, apakškomiteju sanāksmes par tirzniecību, enerģētiku, uh, tiesiskumu, cilvēktiesību dialogu uh, septembrī, oktobrī. Šajā gadā šīs sanāksmes ir paredzēts Bakū, tagad atkal uh, Azerbaidžāna piedalās Austrum partnerības daudzpusējā formātā un 3. jūnijā notiks sanāksme par valsts pārvaldes reformu Tāpat šis jaunais nolīgums aktualizētu arī pašreizējo juridisko pamatu un tas stātos partnerības un sadarbības nolīguma vietā. Tas iekļaut arī jaunas jomas kā civilā aviācija, digitālā ekonomika un mūsu sadarbībā arī aptvērtu eh, transporta nozari. Tāpat atsāks arī sadarbība ar Eiropas parlamentu. Uh, eh, Hautalas un Belicas uh, eh, kungs un kundze apmeklēja Bakū šā gada pavasarī, un tas ir eh, skaidrs solis uh, virzienā uz sadarbības atjaunošanu Tāpat uh, ir um, sagatavot protokolu par uh, Azerbaidžāns līdzdalību Eiropas Savienības uh, aģentūrām un arī AFET komiteja šo jautājumu ir izskatījusi un tas ir apsveicami. 17. martā uh, prezidents am, pasludināja amnestiju 148 ieslodzītiem, tā skatā 14 cilvēktiesību aktīvistiem. Nosacīti tika atbrīvots 28. martā cilvēktiesību jurists, kurš nesen varēja doties uz Strasbūru un arī Jūnus pāris uh, drīkst saņēma atļauju doties uz ārzemēm, uh, lai varētu saņemt medicīnisko palīdzību. Un pēdējais pozitīvais ir elements, ka Dija Izmailova žurnālisti arī ir nosacīti atbrīvota arī dažiem pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem ir atsaldēti banku konti un atcelti ceļošanas aizliegumi. Bet, diemžēl, ne visi ieslodzītie ir atbrīvoti, un mums vēl pie šā jautājuma ir jāstrādā, lai to panāktu. Kādus tuvināšanās iemeslus mēs saskatām. Nu, tas ir saistīts ar situāciju valsts iekšienē, saistīts arī ar ekonomisko situāciju straujo naftas cenu skritumu, kas arī eh, skāra Azerbaidžānas ekonomiku, ir, ir atkarīga no uh, energoresursu pārdošanas. Ir notikušas divas devalvācijas uh, eh, nacionālai valūtai, ir pieaudzis arī bezdarba līmenis. Sankciju atcelšana pret Irānu ir pavērusi jaunas iespējas Azerbaidžānai attiecībās ar šo kaimiņu valsti, un uh, ir uh, pastāv spriedze starp Krieviju un Turciju, un tādēļ uh, Azerbaidžānas uh, ārpolitikas piedzīvoja sarežģījumus. Nu, tie bija pozitīvie aspekti. Kādi izaicinājumi vēl ir palikuši? Pilsoniskās sabiedrības un cilvēku tiesību aktīvistu situācija ir sarežģīta. Daļa no šiem aktīvistiem vēl atrodas cietumā, piemēram, Mamadovs, kura lē, lietā viņam par labu ir pieņemts lēmums Eiropas cilvēku tiesību tiesā 8. jūnijā Eiropas padome iekļāva kā pastāvīgu darba kārtības jautājumu, e, jautājumu tātad par e, Mamēdova atbrīvošanu. Un e, saskaņā ar 52. pantu ir uzsākta izmeklēšana pēc ģenerālsekretāra rīkojuma. Un tas ir pirmais šāds gadījums fori ārzemju eh, donoriem ir praktiski neiespējams eh, snieg, izsniegt grantus šai eh, valstī, un šis jautājums ir apspriests visaugstākā līmenī, kad Mogherīnī kundze apmeklēja Baku februārī un martā. Un ceram, ka jaunajā nolīgumā būs paredzēti pozitīvi uh, risinājumu šai jomā, bet eh, līdz tam brīdim mums ir jāizstrādā eh, uh, kādi pagaidu varianti. Situācija Kalnu Karabahā arī ir būtisks jautājums. Ir aprīļa sākumā šis eh, konflikts atkal sāsinājies, un tas liecina par to, ka tā saucamie iesaldētie konflikti var atkal uzliesmot. Un Mīnskas grupa grupas līdzpriekšsēdētāji strādā pie miera noregulējuma panākšanas bez priekšnosacījumiem. Uh, uh, uh ir uh, arī ārējās darbības dienesta pārstāvi tikušies ar uh, šīm konfliktu pusēm. Un uh, Uh, īpašais pārstāvis Zalbas kungs ir iesaistījies šai procesā, lai pārvarētu uh, domstarpības. Mēs iestājamies par ja, miera līguma īstenošanu ar Eiropas Savienības atbalstu. Mēs uh, ro, uzskatām, ka jārosina ir uh, kontakti starp iedzīvotājiem un uh, šiem pasākumiem uh, pieaug ar vien uh, nozīme, ņemot vērā uh, situācijas attīstību. Ir tātad situācija divpusējās attiecībās nedaudz uzlabojas, šī klusā diplomātija ir devusi pozitīvus rezultātus, par to liecina Lēlas Junasas atbrīvošana un arī citu aktīvistu nosacītā atbrīvošana. Bet mēs uzskatām, ka pašreizējā situācija dod zināmu iespēju turpmāk attīstīt ES Azerbaidžāns attiecības. Šie iespēja ir jāizmanto, jāatsāk dialogs ar Azerbaidžānu un jādod iespēja apspriest arī mūsu bāžas par vērtībām un cilvēku tiesībām. Mēs arī cenšamies ar jauniem spēkiem iestāties par mūsu vērtībām un principiem Azerbaidžānā. Mums visiem jārunā vienā balsī, jākoordinē darbs Iestājoties par eh, pamatbrīvībām, mēs uzskatām, ka mums um, ir jāveicina savstarpēju uzticēšanās darbā ar Azerbaidžānas eh, varas iestādēm. Un pilnīgi noteikti kopēju interešu projekti tādi, kā Azerbaidžānas iesaistīšanās dažādās Eiropas Savienības programmās un aģentūra darbā. Tas ir tehniskas dabas nolīgums, un tas noteikti nāk par labu arī Eiropas Savienībai, un to mēs atbalstam, un tikai mēs vien. Tātad tiešām ceram, ka e, šis līgums, to apstiprinās Eiropas parlaments e, pirms paredzētās parlamentārās sadarbības komitejas vizītes septembrī Bakū. Ar to arī beigšu, un, protams, esmu atbil e, gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Thank you very much, and after this uh, very detailed presentation. Liels paldies par šo ļoti detalizēto prezentāciju, un došu vārdu Nikolai Kundzei kā referentei. Thank you, President. First of all, I want to thank Paldies! Priekšsarētāji vispirms vēlos sākt ar pateicību kolēģiem par šodienas balsojumu. Es uzskatu, ka tas ir viens no svarīgākajiem balsojumiem, lai izveidotu jaunas attiecības ar Azerbaidžānu. Man problēma ir ar jautājumu, kam ir nepieciešama Azerbaidžāna. Es teiktu, ka Eiropas Savienībai nepieciešama Azerbaidžāna, Azerbaidžānai nepieciešama Eiropas Savienība. Tas ir abu pušu interesēs atrast veidu, kā atrasināt šo situāciju. Paskatoties uz situāciju pirms diviem gadiem, mēs redzam šādu tādu kā iesaldētu konfliktu starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānu Es nedomāju, ka mums ir jāmeklē vainīgais, jo abas puses ir vainīgas. Kaukās un Azerbaidžāna ir ļoti svarīga Eiropas Savienības politikai. Mums tiešām liels prieks, ka šobrīd ir sācies process, lai atjaunotu uzticēšanos starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānu. Pirms divām nedēļām biju Bakū kā pastāvīgā referente Man bija iespēja tikties ar prezidentu Lievu un redzēju lielu motivāciju un apņemšanos atjaunot šo savstarpējo uzticēšanos un atjaunot savstarpējās attiecības. Strateģiskā partnerība būs ļoti labs instruments šādai attiecību atjaunošanai, un uzskatu, ka pašreizējā situācija, tā skaitā cilvēktiesību jomā, uzrāda pozitīvu attīstību, un e, mēs varam e, diskutēt par šiem jautājumiem. Man ekonomiskā situācija neliekas tik svarīga. Es neuzskatu, ka tā ir e, galvenā motivācija pašreizējā Azerbaidžānas nostājā. Vismaz ne īstā motivācija. Azerbaidžāna ir valsts, kas tic Eiropas Savienības vērtībām, Un, ja mēs cienam šo valsti, tad mums ir jārunā arī par ekonomiku. Mums ir jārunā arī par vērtībām. Un redzēja lielu apņemšanos no politiķu puses, no pilsoniskās sabiedrības puses, no vienkāršajiem cilvēkiem. Uh, jo viņi atbalsta Eiropas Savienības sadarbību un uzskatu, ka tā, tie ir visvarīgākie jautājumi. Katrā ziņā augstās pārstāvis Mogherīnī klātbūtnē e, ir e, ļoti atzinīgi novērtēta. Un es domāju, ka tas ir mūsu interesēs turpināt uh, un atrast veidu, kā izveidot šo tiltu starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānu. Paldies! Paldies! Makalister kungs, kurš ir ēna referents, lūdzu. Paldies, priekšsarētāji, godātie kolēģi un viesi. Mēs būsim viens prāts, ka dialogam un iesaistīšanās ir jābūt eh, savstarpēju attiecību centrā starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānu. Tomēr vēlos uzsvērt, ka sadarbībai jābalstās uz Eiropas vērtībām, kā likuma vāra, demokrātija un cilvēktiesības. Vēlos uzsvērt četras lietas. Pirmkārt, tā kā mēs jau to dzirdējām, mēs atzinīgi vērtējam Azerbaidžānas uh, eh, varas iestādes lēmumu atbrīvot dažus politi ieslodzītos 19. Uh, aprīlī. Tas bija kā simbols, ka valsts ir gatava pildīt starptautiskās saistības, kā ANO dalība valsts, OSCE un Eiropas padomas dalība valsts. Bet tāpat laikā mums uh, nevajadzētu aizmirst to, ka vēl cilvēki uh, ir ieslodzījumā, un mums ir jāstiprina likuma vara un pilsoniskos sabiedrības organizācijas Azerbaidžānā. Otrakārt, Eiropas Savienībai un Azerbaidžānai ir jātīst arī tālāk enerģētikas partnerība, lai uh, mazinātu Eiropas Savienības atkarību no viena piegādātāja gāzes piegādes jautājumā. Tālāk uh, situācija Kalnu Karabahā parādīja to, cik tā ir trausla un tikai diplomātas risinājums var palīdzēt atrisināt šo problēmu un nodrošināt mieru reģionā. Tāpēc mums ir jāuzklausa gan Azerbaidžānas, gan Armēnijas puse un jācenšas stiprināt Minskas grupas darbību. Madrids principi kā spēka neizmantošana, teritoriālā e, nedalāmība un cilvēku pašnoteikšanās e, tiesības ir jāņem vērā un jārespektē. Un Eiropas Savienībai nepieciešams aktualizēt savus attiecības ar Azerbaidžānu, pašreizējās partnerības un e, asociācijas līgums 99. gadā, kas tika noslēgts, joprojām veido pamatu mūsu uh, attiecībām, kā mēs dzirdējām, tas ir novecojis. Šajā kontekstā vēlos atzinīgi vērtēt to, ka ir uh, atvērti vairāki komunikāciju kanāli un vēlos atzinīgi vērtēt Eironistu priekšsēdētāju Hautalas kundzes un Dulicas kunga no eh, Gruzijas. Uh, E, pūliņi, kas devās uz Baku, lai atjaunotu parlamentāro sadarbību un atgrieztu Azerbaidžānu Euronest formātā. Un e, attiecībā uz 14. parlamentu sadarbības e, komiteju tā drīz notiks Baku pēc 4 gadu pārtraukuma. Paldies! Paldies, Makalister kungs, Lopes kungs, kurš ir otrs referents no sociāldemokrāta grupas. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies eh, par šo labo prezentāciju ārējās darbības dienas pārstāvim. Mēs vēlamies atkausēt šīs eh, sasalušās attiecības eh, starp Eiropas Sanību un Azerbaidžānu, kas mums ir valdījuši pēdējos pāris gadus. Un to ir vērts arī uzsvērt. Tā nav abu pušu vaina, kā tika sacīts, bet gan Azerbaidžānas reakciju uz kritiku, ko viņi dzirdēja no Eiropas Savienības, no Eiropas parlamenta mūsu pieņemtajā rezolūcijā, tā skaitā no šīs komitejas, kas e, uz pāris e, nedēļām bloķēja programmu, un reakcija no valdības puses bija neproporcionāla, nesamērīga. Un šobrīd mēs redzam, ka pastāv īstas e, intereses uh, Um, atjaunot attiecības iepriekšējā līmenī un redzam, ka tas iet kopā ar uh, uzlabojumiem cilvēktiesību jomā, atsevišķa politiski ieslodzīto atbrīvošana, bet situācija šobrīd Azerbaidžanā vēl ir tālu no tāds, ko varētu saukt par pozitīvu. Ir ļoti daudz uh, politieslodzīto vēl cietumā, problēmas ar likumu vāru, vārda brīvību, pulcēšanās brīvību. Tieši tādēļ mums ir jāturpina izmantot mūsu attiecības, cenšoties eh, piešķirtām jaunu dzīvību, visos iespējamos dialogos apspriešos jautājumus un turpināt eh, šīs diskusijas ar Azerbaidžānas valdību. Abām pusēm ir strateģisks intereses. Mū Ehm, mūs interesē Azerbaidžāna, Azerbaidžāna interesē Eiropas Savienība. Protams, ka mūsu debatēs mums jāsaglabā pašcīņa, un mēs varam, kā globāls spēlētājs, ehm, arī ietekmēt situāciju. Un e, e, e, ir skaidrs, ka Eiropas Savienība ir jāietekmē situācija, tur arī reģionāls stabilitātes jautājums jāņem vērā, konflikts ar Armēniju tāpat arī starpkultūru dialogu un arī ģeostrateģiskas intereses. Mums visu šo iemeslu dēļ, protams, ir jāsadarbojas, bet mums ir sava ietekme, tā jāņem vērā. Un Azerbaidžānas gadījumā mēs varam arī pa parādīt, ka ar savu spiedienu, kur dažas grupas ir strādājuši vairāk, apturot dažas programmas, skaidrojot savu nostāju parlamentā ar, ar rezolūciju, eh, starpniecību esam varējuši ietekmēt valstī notiekošo. Tādēļ mūsu skatījums uz situāciju tāds, ka viss vēl nav atrisināts, bet dialogam un sadarbībai starp abām pusēm ir jāvirzas pareizajā virzienā. Mums ir jāvirza šī valsts pareizajā virzienā. Uh, Kā jau es to skaidroju sākumā, valstī ir nopietnas ekonomikas problēmas eh, saistībā ar eh, izējuma materiālu eh, cēnu kritumu, un tas novest arī pie nopietnas iekšpolitiskās nestabilitātes. Paldies, tālāk Vaiglukums. Thank you, Chair. Paldies, priekšsarētāji. Man prieks, ka mēs šobrīd runājam par Azerbaidžānu. Tā ir ļoti svarīga valsts kas atrodas krustcelēs ar dažādām interesēm. Un domāju, ka strateģiskā nozīmīguma ziņā eh, Azerbaidžānai būs nākotnē vēl lielāka loma. Mums tāpat nepieciešams, lai Azerbaidžāna mums būtu kā partners, kas palīdzētu mums saprast, kas notiek plašākajā eh, reģionā un eh, lai kad mums un kā rīkoties pareizajā brīdī, nevis tad, kad uh, lietas vairs uh, nevar kontrolēt. Man prieks, ka esam nonākuši līdz konstruktīvam dialogam ar Azerbaidžānu. Man īsti nepatika tāda skarba pieeja no mūsu puses. Ar to mēs nesasniegsim būtiskas uh, pārmaiņas, nepanāksim tās e, partnerības valstīs, austrumu partnerības valstīs. Tikai ar, dialogu, ar dialogu, ar iecietīgu dialogu mēs varēsim nonākt līdz tam, kur esam šobrīd. Vēlos paust savu atbalstu komisijai un referentiem, visiem, kas bija iesaistīti dialoga atjaunošanā starp Azerbaidžānu un Eiropas Savienību tā ir eh, rietumnieciski un demokrātiski noskaņota valsts. Un es domāju, ka ir bijušas vairākas situācijas, kur mēs eh, neizturējāmies pret Azerbaidžanu eh, ar tādiem pašiem kritērijiem kā pret citām valstīm, tad, kad tur ir kādas problēmas saistībā ar cilvēktiesību jautājumu, ar cīņu pret eh, nevalstiskajām organizācijām, eh, plašsaziņas līdzekļu brīvību un tā tālāk. Mēs bijām skarbāki pret Azerbaidžānu, un arī pati Azerbaidžāna, protams, to veicināja ar savu vēlmi parādīt savu varu, ka viņi sponsorēja dažādas lielas pasākumus, kas radīja kaitējumu viņa uh, tēlam un nepalīdzēja viņam nemaz. Vēlos sacīt, ka ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība eh, uzņemas eh, proaktīvu lomu Mīnskas grupā un Kalnu Karabahas problēmas risināšanā. Šī problēma ir ne, nesimetriska. Mums ir valsts, kuras teritorija ir okupēta, joprojām ir okupēta, un ir valsts, kas ir okupētāja. Uh, Un kaut kāda iemesla dēļ ar nelielu izdomu mēs zinām, ka mūsuprāt favorīts ir okupējošā valsts, un tā ir viena no problēmām, kas šo konfliktu padara par vēl grūtāk atrisināmu. Es vēlos izmantot šo iespēju, lai atgādinātu, ka Eiropas Savienības uh, vietu Minskas grupā ieņem joprojām Francija, un uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir jāiesaistās šīs eh, sēdu vietas atgūšanā, lai tā būtu nevis Francijai vienai, bet Eiropas Savienībai kopumā. Es redzu, ka priekšsarētājs sāk kļūt nervos, tāpēc beigšu savus izteikumus. Paldies! It's on purpose, but anyway, uh, thank you very much. Paldies. Tagad Lohbīrāls kundze, lūdzu. Also, paldies, priekšsēdētāji kungs, un arī es vēlētos pateikties EAS pārstāvim, un eh, tiešām apsveicu, ka mums ir izdevies um, uzlabot situāciju politieslūdzīto ziņā. Uh, un eh, daži no politieslodzītajiem ir plaši pazīstami cilvēki, bet eh, labi, ka jums ir izdevies palīdzēt arī mazāk zināmiem vārdiem. Ļoti labi, ka jūs strādājat šajā eh, jomā. Tātad Mamatova kunga jautājums vēl joprojām nav atrisināts. Viņš iestājās pret Azerbaidžānas varas iestādēm un iesniedz prasību Eiropas cilvēktiecību tiesā. Un Eiropas padome uh, Eh, ir izskatījuši šo jautājumu, es vēlētos pavaicāt EAS, eh, cik intensīvi jūs strādājat pie šā jautājuma. Un varbūt, ka tā būtu iespēja, kas jāizmanto, proti izmantot eh, Formula 1 Grand Prix gadījumu 17. un 18. jūnijā, kad Grand Prix notiks Eiropā, lai pieprasītu viņa atbrīvošanu līdz šim svarīgiem sporta notikumam. Un otrkārt, Jūs teicāt, jūs pieminējāt jaunu likumu NVO un NVO finansēšanai. Tātad šobrīd saņemt finansējumu no starptautiskajiem, starptautiskajiem sponsoriem NVO ir grūti. Es nevēlas diskutēt naudu, bet, piemēram, jūsu delegācijai ir vairāk miljoni, kurus jūs nevarat izmantot pilsoniskās sabiedrības grupu atbalstām. Uh, Varbūt, eh, ka vajag runāt, ko tad darīt ar šo naudu, un ja jūs eh, diskutējat par šo jautājumu, tad lūdzu izstāstiet to arī mums prieksēdētājs. Paldies! Tagad Gomešas kundze lūdzu. Arī es eh, uzskatu ka ir panākts būtisks progress, un tas ir jānovērtē. Un es augstu vērtēju arī Mogarīnī kundas un ārējā dienesta loma šajos eh, panākumos. Un, protams, kā jau jūs teicāt, politieslodzītie ir jāizlaiž no cietuma. Un panāktais ir ļoti augsti jānovērtē. Un, eh, kā jau komisijas pārstāvs teica, darāmā vēl ir daudz. Un eh, mēs nedrīkstam pagurt savos centienos un prasībā uh, izlaist no cietuma it visus politieslodzītos. Un um, šodien balsoju par šo ziņojumu, bet eh, vilcinājos ilgi. Balsoju par, jo domāju, ka mums um, tomēr ir jārunā. Bet eh, to atbrīvošanu, kur joprojām ir aiz restēm, par to ir jāiestājas. Ir jādara viss, lai pilsoniskā sabiedrība Azerbaidžānā tiešām spētu spēlēt to lomu, kas ik vienas demokrātiskas valsts pilsoniskajai sabiedrībai pienākas. Tāpēc eh, komisijas pārstāvim vēlos pajautāt, ko komisija dara konkrēti un ko komisija uzskata tādā sakarībā, ka uh, Azerbaidžānas eh, pilsoniskā sabiedrība, kur iestājas pret korupciju un cīņa par caurskatāmību. Jūs teicāt, ka jā, jautājums par ārvalstu sponsoriem, bet eh, arī izlaist no cietuma drosmīgus cilvēkus, drosminiekus, kuri uzdrošinājās kritizēt valdību. Es zinu, ka darbs ir ilgstošs, un es e, nepiekrītu skatījumam, ka Eiropa ir vainīga. Es nepiekrītu tam, ko Nikolā teica. Un e, es e, esmu gatava kritizēt Eiropas Savienību, ka tā to ir pelnījusi. Bet atcerēsimies, ka tā nebija Eiropas Savienība, kur iemet cietumā polit politiskos pretiniekus un es nepiekrītu arī Vaiga kunga teiktajam. Nepiekrītu tāpēc, ka mēs esam pārāk skarbi pret Azerbaidžānu. Nekāda skarbuma nesaredzu mēs rīkojāmies adekvāti, un ja mēs atsakamies no saviem principiem, tad kur tad mēs nonākam? Ir ļoti daudz dalību valstis un ļoti daudz deputāti, kuriem principu nav. Nē, mums ir jābūt principiem, un mēs Azerbaidžānai pieprasījām to, ko mums vajadzēja pieprasīt pilnīgi adekvāti. Un, kad situācija mainās vai mainīsies, tad mēs arī rīkosimies atkarībā no situācijas bet šobrīd tā vēl nav, Azerbaidžāna tur vēl nav. Tomēr esmu gatava izskatīt arī cita sadarbības ietvara iespējas. Un es uzskatu, ka nedrīkst samazināt spiedienu. Mums tāds ir jāizdara uz Azerbaidžānas valdību, jo tik bagāta valsts, kāda ir Azerbaidžāna, uh, Noteikti resursi ir jāizmanto labāk un visu labumam un nevis tikai kleptokrātiskās elites uzturēšanai. Nē. Thank you. Now, Mr. Paldies, un tagad Kučuka kungs lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Tas jau šeit izskanēja. Azerbaidžāna daudzā, zi, daudzajādā ziņā ir ļoti svarīga mums valsts, gan energo drošības ziņā, jūs pieminējāt digitālo ekonomiku, civilā aviācija. Un e, valsts, kura ir e, iesaistījusies e, dažādos energo projektos ar savām kaimiņu valstīm, tajā skaitā Turciju un Grūziju. Un tomēr Mēs nedrīkstam aizmirst arī kodobagātināšanas programmu, un šajā reģionā tiek nelikumīgi ievests un pārdotas arī bagātinātā urāna uh, rūda jautājums, kā Eiropas Savienība sadarbojas ar Azerbaidžānu un citām reģionu valstīm, lai nodrošinātu kodola drošību. Paldies, nākamais pancēri kungs lūdzu. Grazie, prezidente. Devo dire che trovo. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es eh, tā drusku nesapratu. Tā tad. Mēs diskutējam par Azerbaidžānu pēc tam, kad esam nobalsojuši par ziņojumu. Vai tad loģiski nebūtu tā kā diskutēt pirms balsojuma? Nesaprotu, kāpēc viss ir atgriezts atžgāni. Un tomēr nevēlos jau tagad uh, teikt, ka ar šo valstu mums būtu jāpasliktina attiecības. Nē. Es ļoti labi saprotu, ka mūsu skatījumam un uh, saiknēm ar šo valsti ir jābalstās polit realitā, politiskajā realitātē. E, protams, e, valstī ir inteliģence, pārvaldīt spējīga šķīra, kura skaidri pierādījusi, ka ir spējīga mainīt puses un uh, Viņa skatījums varbūt atkarībā no tā, eh, vai viņa pieslēdz valdošai kliķē vai nē, atšķiras. Valstī joprojām ir cilvēktiesība problēmas, politieslodzītie, mēs nedrīkstam to aizmirst un no tā atteikties. Un eh, uzbrukumi nevalstiskajām organizācijām un cilvēktiesību aktīvistiem nedrīkst turpināties, tāpēc eiforisks mūsu skatījums nedrīkst būt. Mēs eh, dzirdējām par Formulu 1 sacensībām, kuras notiks Bakū. Varbūt eh, komisija eh, varētu izvirzīt Azerbaidžānai vairāku punktu izpildi. Un viens no tiem varētu būt tāds, ka darba kārtībā varētu iekļaut arī politiskus priekšnoteikumus, tirdzniecības note priekšnoteikumus ja viņi vēlas sēsties ar mums pie viena saruna galda. Es fotīgā. Paldies! Eh, Fatiga skundze, jā, arī es eh, vēlētos pateikties par eh, ļoti labi sagatavotu komisijas atskaiti un vēlētos apsveikt arī mūsu referentu par sagatavoto ziņojumu Azerbaidžānas sakarā. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka mums Azerbaidžāna ir nepieciešama kā sadarbības partneris dažādu apsvērumu dēļ, tajā skaitā arī drošības apsvērumu dēļ. Valsts, musulmaņu valsts, tomēr ir pietiekami demokrātiska un sekulāra. Kritizēt mēs šo valsti varam, un tomēr viss pozitīvais, ko Azerbaidžānas valdība un administrācija ir paveikusi, mums tas ir jāuzteic. Un tagad mums ir jāprasa, lai Azerbaidžāna kaut ko konkrēti darītu, izvirzot arī konkrētus laika grafikus. Ar dialogu vien nepietiek. Ir vesela virkne praktisku jautājumu, kas um, ir jārisina tajā skaitā. Viņi mums varētu palīdzēt arī energodrošības uh, veidošanā, arī iekšlietas. Un uh, ir jānovērt arī šīs valsts loma, ko tā spēlē reģionā, Dienvidaustrum Kaukāzā un arī no šīs valsts nākošie ISIS karēji, tātad musulmaņi, kuri radikalizējas. Sēdē komitejā mums e, ir bijušas vairākas diskusijas par šo jautājumu, tā arī turpināsim priekšsēdētājs. Paldies! Kā jūs redzējat, e, jums uzdoto jautājumu gūzma kļūst ar vien lielāka. Tāpēc eh, Šeiblis kungam došu iespēju atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Lūdzu. Thank, thank you very much for... Liels paldies par daudzajiem komentāriem ar diezgan atšķirīgu skatījumu un vērtējumu. Vispirms vēlos pateikties Lohbīlers kundzei, kura pozitīvi vērtē ārējās darbības dienesta un Eiropas komisijas centienus, kurus mēs uzskatām tiešām ir palīdzējuši uzlabot situāciju, panākot virkni uh, to, ka virknē opozīcijas un pilsoniskās sabiedrības aktīvistu ir atbrīvoti no apcietinājuma. Uh, ceram, ka tiks atbrīvots ne tikai Mamados, bet arī citi aktīvisti, kuri joprojām atrodas apcietinājumā. Mēs runāsim par šo jautājumu katrā tikšanās reizē, gan augstākā, gan vidējā līmenī. Un uh, to mēs darīsim līdz brīdim, kad šīs personas tiks atbrīvotas. Cerams, ka tas notiks drīz. Es neesmu īsti pārliecināts, vai mums jāizmanto pirmās formulas uh, Grand Prix sacensības. Nu, es uh, domāju, ka mums ir citas iespējas runāt par šiem jautājumiem arī gatavojoties sarunu uzsākšanai, nu, lai nu kad tas arī notiktu. Tālāk likuma par NVO finansējumu. Par šo eh, runu, eh, par šo lietu runājām, kad eh, mūsu darbinieki tikās ar ministru Mamaģārovu, un mēs par šiem jautājumiem arī turpmāk runāsim, jo tas ir kavējis sniegt finansiālu atbalstu virknē nevalstisko organizāciju. Runa pēc mūsu informācijas ir par 3 miljoniem eiro, kas nevarēja tikt izmaksāti četriem pilsoniskās sabiedrības projektiem, tādēļ, ka eh, bija šāds eh, likums stājies spēkā. Uh, un mēs uh, aicinām um, grozīt uh, šo likumu, lai uh, atbalstu varētu saņemt nevalstiskās organizācijas gan no mums, gan citiem donoriem, un lai tas notiktu vienkāršāk. Uh, Eh, Gomešs kundzei eh, atbild uz jautājumu par to, kā mēs eh, esam paredzējuši iesaistīt nes, pilsonisko sabiedrību cīņā pret korupciju un par tiesiskumu. Protams, šī, jā, šis jaunais nolīgums būs ļoti liederīgs šai kontekstā. Mēs iekļausim normas par tiesiskumu un demokrātijas stiprināšanu Azerbaidžānā. Tāpat sadarbojamies ar uh, Azerbaidžānu Austrum partnerības uh, pilsoniskās sabiedrības fórumā. Un uh, arī mums ir virkne prioritāšu vienotā ietvara atbalsts, piemēram, kas paredz tiesu sistēmas reformu. Azerbaidžāna ir uh, daudzkārt izmantojusi twinning uh, instrumentus. 21 uh, šāds projekts ir īstenots, mūsuprāt, tas ir nopietns panākums, un Azerbaidžāna ir apmierināta ar mūsu palīdzību šai jomā, un to mēs arī uh, turpināsim sniegt. Kuču kungs jautāja par energo apgārdas drošību. Dienvidu gāzes koridors ir viens no svarīgākiem projektiem, ko Eiropas Savienība īsteno ar um, partneru valstīm. Kad šis koridoru projekts uh, sāks darboties, cerams, ka tas notiks 2020. gada janvārī, tad uh, 17% no mūsu uh, gāzes patēriņa nodrošinās Azerbaidžānas gāzes piegādes. Tādēļ ir svarīgi virzīties uz priekšu un jau ir uzsākta apakšprojektu sagatavošana un mūsu kolēģi no DG Energy un Eiropas komisijas aktīvi strādā pie šiem projektiem. Tāpat uh, gribu teikt, ka gan augstā pārstāve Mogherini un viceprezidents Šefčovičs, kurš atbildīgs par enerģētikas jautājumiem, uh, Eiropas komisijā piedalījās uh, dienvidu koridora konsultatīvajā padomē, kas notika 29. februārī Bakū un uh, spēlēja tur ļoti aktīvu lomu, ko augstu novērtē ne tikai Azerbaidžāns varas iestādes, bet arī citi a, uh, projekta dalībnieki. Manuprāt, šie bija svarīgākie punkti, protams. Eh, tika pieminēta eh, itāļu deputāts, eh, diemžēl nepierakstīja viņa vārdu, runāja par politisko realismu. Jā, mēs pieejam šiem jautājumiem reāli, mēs uzskatām, ka daudz kas vēl ir darāms, bet tāpat laikā ja pastāv iespējas noslēgt jauno nolīgumu, kurā mēs varam iekļaut visu, kas mums ir būtisks. Un tas būtu arī svarīgs pamats mūsu turpmākai sadarbībai ar Afganistānu Azerbaidžānu, uh, stiprinot tiesiskumu un uh, patiesas demokrātijas attīstību Azerbaidžānā. Tā mēs saskatām savu lomu nākotnē un mēs uh, turpināsim uh, sadarbību ar Eiropas parlamentu, kā jau es teicu ievadrunā, mums ir jāstrādā kopīgiem spēkiem, lai saskaņot mūsu dotos signālus, jo tieši tad mēs varam panā, gūt vislielākos panākumus ārēju attiecību jomā. Paldies! Paldies kolēģiem, kuri piedalījās šajās debatēs. Tagad uh, nākamais darba kārtības punkts. Uh, pārskats par uh, darba grupu par ārējiem finanšu instrumentiem. Vārds Butikofer kungam. Paldies priekšsēdētāji par šo iespēju jūs informēt uh, mūsu komitejā par to, ko darām uh, darba grupas ietvaros. Šī grupa tika izveidota un tā saņēma pilnvaru veikt demokrātisko kontroli par uh, šiem uh, pieciem finanšu instrumentiem, kas tika izveidoti ārējās darbības jomā 2014. gada sākumā pieņemot atbilstošas regulas. Tātad šī e, darba grupa ir geogrāfiski visaptveroša un kontrolē Eh, darbības eh, šajā jomā, kur paredzēts izsērēt 32 miljārdu septiņu gadu laikā. Darba grupa pagājušajā gadā sanāca desmit reizes uz um, eh, sapulcēm. Esmu jau uh, izplatīja savu ziņojumu, tādēļ man nav viss jālasa jums priekšā, īpaši jūsu laiku netērēšu, bet es gribēju pirmkārt pateikties darbiniekiem, kuri šajā komitejā mums sniedza atbalstu, nodrošinot uh, darba grupu grupas uh, aktivitātes. Mūsu darba grupa vienmēr centās uh, iestrādāt mūsu uh, sanāksmju rezultātus uh, atskaitēs, ko sniedzām uh, priekšsēdētājiem Elmāram Brokam, un uh, tāpat notika vēstuļa apmaiņa ar viceprezidenti uh, Mogherini, ar komisāriem Imicu un Hānu, un uh, saņēmām arī komisijas reakciju uz uh, mūsu apspriestajiem uh, jautājumiem. Tas nozīmē, ka mēs centāmies ietekmēt situāciju. Mēs izskatījām jautājumus par īstenošanas aktiem horizontālajā politikā, tāpat uh, centāmies likt geogrāfiskos akcentus, pievēršoties Eiropas Savienības stratēģijā attiecībā uz Irāku, Sīriju, cīņu pret Daešu, pievēršoties Palestīnai un uh, Mņānmai. Varam arī izdarīt noteiktus secinājumus par pagājušā gada veikumu un gribu pateikties eh, Eiropas komisijas darbiniekiem, ārējās darbības dienesta pārstāvjiem par viņu sniegto atbalstu, par to, ka viņi labprāt ar mums sadarbojās. Mums bija daudzas tikšanās ar viņiem, un mēs varējām padziļināti apspriest dažādus jautājumus. Bet vienu secinājumu es neesmu ierakstījis šai ziņojumā, bet nu to jums tomēr es pateikšu. Mans secinājums ir tāds, ka pašreizējais darba grupas formāts e, nav apmierinošs. Mēs jums dodam iespēju gūt ieskatu mūsu darbā, bet, nu, mans secinājums ir tāds, ka šīs komitejas veiktais eksperiments veidojot šādu darba grupu nav izrādījies pilnībā veiksmīgs Pirms tam uh, ir bijušas konkrētas darba grupas, kura katra strādāja pie viena finanšu instrumenta. Un šīs darba grupas de facto bija izveidojušas, eh, nu, uh, Eh, deputātu grupas, 3-5 eh, deputāti pārstāvot dažādas politiskās grupas, kas ļoti intensīvi strādāja pie šiem konkrētiem instrumentiem. Šie viena darba grupa, kurai vajadzēja pievērsties visiem instrumentiem vienlaikus, nespēja to tādā veidā paveikt, lai es būtu apmierināts ar rezultātu. Tas bija tādēļ, ka bija tāds liels darba apjoms, šīs darba grupas būtība bija tāda un arī tādēļ, ka deputātu aktivitāte vidēji bija diezgan zema. Trīs uh, darba grupas locekļi izņemot pilnvaroto priekšsēdētāju, tātad es apmeklēju visas sanāksmes bet ne vairāk kā trim deputātiem ir apmeklējuši pusi no sēdēm. Nu, un tā vienkārši nevar strādāt. Atvainojos par tādu asu izteicienu. Depu, tātad komitejai jāpieņem zināšanai šis darbs. Es neteikšu, ka tas bija bezjēdzīgs, mums bija tomēr zināma ietekme. Uh, bet šis darbs nebija tik efektīvs, kā tam bija jābūt. Ja mēs vēlamies īstenot parlamentu kontroli, mums jāstrādā labāk, un uh, par to ir jāpieņem lēmums komitejai, nevis darba grupai. Paldies! Paldies par jūsu novērojumiem, ņemam tos vērā Lozings kundze un pēc tam Lohbīlērs kundze, jo jūs arī piedalieties grupas darbā. Lozingers kundze. Paldies! Es domāju, es varu piekrist lielākā daļai no tā, ko Butikofer kungs sacīja. Vēlos sākt ar to, kā pateikšos no sirds Butikofer kungam un arī sekretariāta darbiniekiem par paveikto darbu un par sagatavošanas darbu, lai šī grupa varētu strādāt. Kā mēs to redzējām, Un it īpaši jau lasot dokumentu, kur Butikofer kungs ir iesniedzis, mēs varam redzēt, cik sarežģīti ir e, šī situācija, tā varētu teikt, e, ar kur mums jāstrādā. Un šis gal galā ir instruments, lai pārbaudītu. Un es līdzīgi kā Butikofer kungs uzskatu, ka esmu strādājusi jau stabilitātes instrumentu darba grupā, es zinu, kād bija, kāds bija darbs eh, diferencētajā kontekstā. Jā, nu, mums izdevās, pateicoties sekretariāta darbam un Butikofer kunga vadībai, dažus procesus padarīt caurskatāmākus. Tomēr tieši šī, šo sarežģī, um, sar, šī sarežģītības dēļ um, šajā darba grupā un šādā organizēšanas eh, veidā, nu, to īsti nevar pietiekami izdarīt. Pat ja visi pieci deputāti, ja es pareizi esmu informēta, eh, kas ir šie darba grupas biedri, tiešām visi arī piedalītos visās sanāksmēs, arī ar, tad ar to būtu par maz, lai aptvērtu visu lielo darba lauku. Tāpat kā iepriekš uzskatām, to mēs arī toreiz sarunās minējām par instrumentu stabilitātei, ka mums ir nepieciešama visaptarošākā instrumentu kontrola no Eiropas parlamenta puses un arī līdzlemšanas tiesības un arī konsultējošās tiesības. Tas ir nepieciešams, tas ir mūsu demokrātiskais pienākums, līdzīgi kā budžeta kontrolē budžeta procedūrā. Es apzinos, ka tas ir saistīts ar ievērojamu darbu, tas būs papildus sloks un darba kapacitāte lielāka. Tomēr es uzskatu, ka ņemot vērā situāciju, tā skaitā ņemot vērā lielos finanšu līdzekļus, kas ir saistīti ar šiem finanšu instrumentiem, Un ņemot vērā to, cik sarežģīti ir šie jautājumi kā tāda, neskaidrā kompetence sadalījuma starp Eiropas ārējās darbības dienestu un komisiju, un mēs esam pret uh, uh, kompetences paplašināšanā EAD, mums ir nepieciešams uh, ņemt vērā parlamenta lomu, un pašreizējā kontekstā tas īsti nav izdevies. Paldies! Paldies, tālāk Lokbīlers kundze. Jā, pavisam īsi, jo man nav daudz ko papildināt pēc Butikofer kungas sacītā. E, drā komiteja nozīmē mani strādāt šajā darba grupā ar īpašu uzsvaru uz instrumentu demokrātijai un cilvēktiesībām. Un ņemot vērā laiku, intensitāti un e, dalību, tas, ko mēs darījām iepriekšējā sasaukumā, kuras bija sava darba grupa šī instrumenta darbības uzraudzībai. Man jāsaka, ka man ir, ja ir kādas eh, potenciāls izmaiņas iespējas, es vēlētos atgriezties iepriekšējā formātā jo šim instrumentam ir nepieciešama ļoti rūpīga uzraudzība, tāpat arī tas prasa garas debates un e, detalizāciju, e, bet šāda darba grupa, kas e, aptver visus instrumentus, to nepieļauj. Līdz ar to nezinu, vai priekšsēdētājs to lems vai paplašinātājs prezidijas, bet ir nepieciešams atgriezties pie iepriekšējā formāta. Un Eiropas Savienības apvienotā nācija organizācijas darba grupas darbu. Šajā sasaukumā šī grupa ir tikusies tikai vienu reizi un ir absolūti nepieciešams apspriesties ar priekšsēdētāju un tikties sanāksmēs. Ir daudz mm, jautājumu, kur mums ir nepieciešams apspriest, tad rezultāti nonāktu afeta rezolūcijās. Ko darīt saistībā ar ANO? Paldies! Paldies! Tātad, kolēģi, to mēs esam ņēmuši vērā jūsu novērojumus. Un tas visdrīzāk tiks apspriests kādā no paplašinātajiem prezidijiem drīzumā. Vai mēs varam iet tālāk? Varam tad pāriet pie pēdējā punkta mūsu darba kārtībā. To trešo valstu sarakstu izveida, kuru pilsoņiem šķērsojot dalību valstu ārējās robežas ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu izveidu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neatiec, un šo, to domāt Kosovu. Mūsu kolēģis Tukeškungs aizstāv Lunačekas kundzi. Šoltes kungs aizstās Lunačeks kundzi, un viņa mums pievienosies pēc brīža. Un varu jūs informēt, ka futbola spēles ātrāk par septiņiem vakarā šodien nav. Tā kā mums ir laiks. Exactly. Ah sì, beh, possiamo, possiamo parlare a qual che vogliamo. Mēs varam apspriest, eh, apspriesties, kurā valodā vēlamies, par kādu tematu vēlamies. Mums šeit zālē ir kolēģi, kas ir vēlējušies izteikties par šo jautājumu. Varbūt tad līdz brīdim, kad ieradīsies Lunačiks kundzes aizvietotājs, tad Adaksona kungam došu vārdu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsarētāji. Vēlos sacīt, ka Zviedrijā, manā valstī, kas atbalstā Eiropas Savienību. Mums vienmēr jābūt gataviem sniegt konkrētus piemērus, kāda ir Eiropas pievienotā vērtība, lai pārliecinātu um, mūsu iedzīvotājus, ka ir nepieciešams palikt Eiropas Savienībā. Abstrakti skaitļi nav pietiekami. Ir jābūt kaut kam konkrētam, kas cilvēkiem ir saprotams kas ir saistīts ar viņu ikdienas dzīvi. To es pieminu tādēļ, ka, manuprāt, ir ļoti svarīgi eh, šo jautājumu attiecināt uz Kosovas iedzīvotājiem, jo visu viņu kaim, visi viņu kaimiņi Balkānos var ceļot bez vīzām uz Eiropas Savienību. Un Komisija saka, ka bezvīzu režīma ceļa kartes e, nosacījumi ir izpildīti. Kosovas parasto iedzīvotāju acīs tas kalpos kā pierādījums tam, ka Eiropas Savienība nopietni runā par Eiropas nākotni Kosovai. Kopā ar e, konkrētiem pasākumiem saistībā ar e, asociācijas nolīgumu radīs arī darba iespējas un atbalstīs uz reformām orientētos spēkus Kosovā, kuri līdz šim bija jāpamato stingri pasākumi apmaiņā pret ieguvumiem, eh, par kuriem eh, parastiem iedzīvotājiem bija diezgan miglaina eh, nojauta. Kaut arī mēs atzinīgi vērtējam šo nostāju EPP atzīmē arī pēc bezvīzu režīma uzraudzības mehānisma nepieciešamību ad hoc režīmā, kā tas norādīts komisijas tekstā. Lai bezvīzu režīma dar, darbība tiktu nodrošināta, nedrīkst pieļaut nelegālo migrāciju. Tāpat arī uh, mēs eh, ņemam vērā Kosovas apņemšanos ratificēt eh, robežu, eh, robežu līgumu parakstīšanu ar Melnkalni. Priekšsarētāji kungs, EPP ir vairāk kārt jau ziņojuši, ka mēs paļaujamies uz komisijas izvērtējumu. Un atbalstīsim labprāt eh, vīzu režīmu atcelšanu Kosovas iedzīvotājiem. Paldies! Paldies, Adaktusam kungam! Šautas kungs ir ieradies, tāpēc dodu vārdu viņam, lūdzu. Paldies, pavisam ātri. Pirmkārt, un uzreiz jāpiemina, ka, diemžēl, Ulrika nevarēja ierasties, jo viņas māte ir e, ķirurģiska operācija paredzēta, un tāpēc man ir e, jāizsakās viņas vārdā. Attiecībā uz bezvīzu režīmu piešķiršanu Kosovai. Jā, mēs atzinīgi vērtējam komisijas ilgaidīto paziņojumu par bezvīzu režīmu pie, piešķiršanu Kosovas iedzīvotājiem, un saprotam, cik svarīgi ir bezvīzu režīms Kosovas iedzīvotājiem. Vēlamies arī, lai e, šī procedūra noslēgtos pēc iespējas ātrāk un stātos spēkā grozītais regulējums e, pēc iespējas ātrāk, kas ļautu iedzīvotājiem gūt no tā labumu. Bezvīzu režīms vai vīzu režīmu liberalizācija ir veids, kā veicināt cilvēku savs, e, savstarpējos kontaktus, uh, un attiecības ar Eiropas Savienību, tīpaši tajos laikos, kad eh, mazinās iedzīvotāju atbalsts Eiropas Savienībai kopumā. Kosova ir vienīgā valsts Rietumu Balkānu reģionā, kas nav šo režīmu, bezvīzu režīmu saņēmusi. Eh, un šobrīd tā ir vienīgā valsts, kuras uh, iedzīvotājiem ir nepieciešams vīzas ceļošanai uz Eiropas Savienībai no šī reģiona. Uh, Tas ir radījis eh, valsts iedzīvotājos sajūtu, ka viņi tiek uzskatīti par otršķirīgiem eh, cilvēkiem. Tāpēc mēs aicinām visas iesaistītās puses pēc iespējas ātrāk īstenot eh, attiecīgos pēdējos divus nosacījumus, uzlabot cīņu ar organizēto noziedzību un aicinām balsot par uh, Eh, robežu līgumu ar Melkalnu. Tāpat aicinam Pilsonisko brīvību komiteju Eiropas parlamentā, kas ir vadošā komiteja, pieņemt eh, pirmajā lasījumā Eiropas parlamenta eh, nostāju un aicinām padomu to apstiprināt pēc iespējas ātrāk. Tāpat vēlamies atgādināt visas dalību valstis, ka Kosovo ir sasniegusi ievērojumu progresu kopš 2014. gada, īstenojot 19%, 95% eh, eh, no eh, vīzu, bezvīzu režīmu ceļkārts. Tāpat kā ir svarīgi atzīmēt, ka attiecībā uz Kosovu, Gruziju un Ukrainu Turciju šīm valstīm ir jāpiešķir eh, bezvīz režīms eh, nevis eh, kopējā paketē, bet atsevišķi izvērtējot katras valsts sasniegto. Paldies tālāk, Panzeri kungs. Jā, paldies. Man šeit nav nekas daudz papildināms. Mums jau bija šorīt iespēja diskutēt uh, par šo jautājumu ar Eiropas Savienības delegācijas vadītāju Prištinā, manuprāt, eh, liecina pareizajā virzienā. Un tā ir reakcija uz atkārtotiem aicinājumiem, kurus esam izteikuši, ka mums ir nepieciešams vairāk integrēt Kosovu. Tomēr ir vēl virkne problēmu, kas nav atrisinātas. Ir vairākas prasības, kuras joprojām Kosovas varas iestādes nav izpildījušas. Mums ir nepieciešama skaidra reformu politika, lai integrācijas process Eiropas Savienībā varētu turpināties vīzu režīmu liberalizācija ir jāskata tieši uz šo prasību izpildes fona, un es ceru, ka varas iestādes to saprot un īstenos to, kas ir nepieciešams. Nākamais runātājs Jā, paldies, paškūkungs, godātie kolēģi. Es atzinīgi vērtēju pirms manis runājušo kolēģu viedokli, kuri atbalstīja vīzu režīmu liberalizāciju, tomēr man ir zināmas bažas, ka komisija sasteidz savus lēmumus šajā jautājumā. Mūsu ziņojumā par Kosovu pirms pusgada tika minēts, ka valsts nav izpildījusi visas prasības, piemēram, nav ratificējusi līgumu ar Melnkalni. Tāpat arī nav eh, taustām rezultātu cīņā ar organizēto noziedzību un korupciju. Šeit jāņem vērā arī ASV ziņojums par Kosovu kur Kosova tika saukta par valstī, kur ir daudz e, islāma valsts radikālis. Un e, komisija to vienkārši ignorē. Līdz ar to mēs prasām vīzu režīmu liberalizāciju, neņemot vērā prasību izpildu, kuras izvirzījusi pati komisija. Vēlos atgādināt, ka valsts, kuras neapdraud karš, un tur uh, militāristi ierodas tieši no Kosovas. Līdz ar to Vācija un Austrija nodala migrantus, bēgļus un nepiešķir šo status Kosovas iedzīvotājiem. Es atzinīgi vērtēju Kosovas varas iestāžu uh, paveikto cīņā ar uh, kaujiniekiem, kas atgriežas valstī, bet, uh, cik man zināms, taustām rezultātu šeit nav. Un ir bažas, ka 500 cilvēki no ISIS Balkānu bataljona varētu atgriezties. Un mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, jāsako situācijas attīstībai, jo situācija rada bažas, un šeit jāskata saistībā arī ar Gruziju un Ukrainu, kur es atbalstu vīzrežīmu liberalizāciju. Es balsojumā atturēšos. Paldies Žambatska kungam, Un tad došu vārdu Pikulas kungam, kurš ir e, delegācijas vadītājs. E, lūdzu, došu jums vārdu. Europska <clears throat> komisija započela je dijalog s Kosovom o liberalizaciji viznog režima 19. siječnja. Dijalog s ar Kosovu par uh, vīzu liberalizācijas līguma tika uzsākts 2012. Uh, gada janvārī. Tika noteikti prasības, kas jāizpilda, lai varētu atcelt vīzu režīmu. Šogad komisija ierosina atcelt šādu režīmu, jo ir izpildīti visi kritēriji, kas nepieciešami vīzu režīma atcelšanai un uh, ir nosacījumi tātad, lai šo procesu varētu pabeigt. Brīdī, kad padome un parlaments uh, iesniegs savu priekšlikumu, ir jābūt ratificētam robežu līgumam ar Maķedoniju. Otrakārt ir lab, jāuzlabo cīņa pret organizēto noziedzību un korupciju un uh, ir uh, jārostina Kosova veikt šīs reformas, uh, virzoties uz dalību Eiropas Savienībā. Kosova ir pelnījusi šo komisijas rekomendāciju, ir izpildīt 90 kritēriju, tas ir pa 40 vairāk kā citām valstīm tika prasīts. Uh, Un uh, valstīm iekšējās spriedzes dēļ nevajadzētu šo procesu kavēt. Uh, tāpat uzskatu, ka cīņa pret korupciju neradīs papildus problēmas. Runājot par dažu Eiropas Savienības uh, valstu īstenoto politiku neatzīstot Kosovas neatkarību, es ceru, ka tas nebremzēs šo procesu. Uh, Eh, gan eh, Kosovas valdība, gan opozīcija ir konstruktīvi noskaņots, un mēs nedrīkstam pieļaut, ka šī dinamika noslāpst un eh, ka šī valsts, kur ir ļoti gados jauni iedzīvotāji, paliktu par tādu kā caurumu Eiropā, ka tā būtu vienīgā Rietumu Balkānu valsts, kurus pilsoņi nevar doties uz Eiropu bez vīzām. Vārds Šuicas kundzei. Paldies, vēlējos uh, īsi izteikties par labu Piculas uh, uh, kungas teik, kunga teiktajam. Viņš ir mūsu kopējās parlamentārās komitejas priekšsēdētājs attiecībās ar Kosovu un Bosniju Hercegovīnu. Uh, nu, eh, pastāv divi šķēršļi, eh, līdz eh, tiek ieviests vīzu režīms. Esam runājuši ar kolēģiem un Kosovas institūcijām. Mēs apzināmies, kādi izaicinājumi stāv Kosovas priekšā gan iekšpolitiski, gan ārpolitiski. Un mēs zinām, ka valdība un opozīcija jau uh, sen vairs nesadarbojas, vienīgi uh, darbs tika atsākts šajā kopīgajā uh, komitejā. Es uzskatu, ka ir jānorīsina robežu strīds ar Melnkalni un ir jāprecizē uh, vairumā serbu apdzīvoto pašvaldību status Kosovas uh, ziemeļos. Tie ir priekšnosacījumi. Pat ja tie ir uh, papildu kritēriji, kas netika attiecināti uz citām Rietumu Balkānu valstīm vīzu liberalizācijas procesā. Bet es uzskatu, ka šāds risinājums ir nepieciešams, lai visas konfliktā iesaistītās puses nopietni saprastu, kas vēl ir jādara, lai šo procesu uh, noregulētu un lai varētu panākt uh, vīzu atcelšanu un integrēties Eiropas Savienībā. Paldies! Un tagad uh, Gabriela Smits kundzei vārds, kura ir atbildīgā par um, veselas virknes uh, trešo valstu vīzu politiku komisijā. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jā, es atbildu arī par Kosovu citu starpā. Esmu šeit. Much, uh, paldies, paldies īpaši referentam par uh, ļoti pozitīvo Kosovas raksturojumu un arī par izrādīto atbalstu komisijas uh, priekšlikumām. Protams, mēs labi apzināmies to, ka diviem kritērijiem vēl ir jāizpildās, vai Kosovai tie ir jāizpilda, lai dabūtu bīzu uh, rež, bezvīzu režīmu, un Kosovai tos ir grūti izpildīt nekavējoties. Un tomēr, kad tas tiks izpildīts, tad bezvīzu režīmu būs. Tātad ļoti būtiski korupcijas un organizētās noziedzības uh, apkarošana. Progress notiek, bet varbūt pārāk lēni. Tātad Kosova ir izpildījusi 93 no 95 kritērijiem, ir palikusi suņa aste, suns jau ir pārkāpts, un esam pārliecināti, ka pavisam drīz kosovieši varēs doties uz Eiropas Savienību bez vīzes. Kukan kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, es atvainojos, ka atkal, bet eh, tomēr eh, vēlētos varbūt atvērt jums acis. E, visi kolēģi jau pieminēja, un tomēr no rīta mēs ļoti daudz diskutējām e, ar jauno Kosovas delegācijas vadītāju, ārējā dienas delegācijas vadītāju. Šuits kundze jau teica, Kosovā ilgstoši e, gremdās, ka tā ir Rietumu Balkānu izolētā sāla, gaudās, ka pret viņiem tiek izvērsta diskriminācija un ka Rietumu Balkānu vispār ir tāda pamestības osta, par kuru neviens neinteresējas. Bet tad mans jautājums. Uh, Kad viņi saņems vīzu liberalizāciju, tad tas būs viņu kompetencē. Viņi ļoti labi zina, ka viņi nav izdarījuši visu savu mājas darbu. Es eh, pilnībā atbalstu vīzu liberalizāciju kosoviešiem, kad viņi būs izpildījuši visas tehniskās prasības. Viņi ļoti labi zina, kas ir jādara, lai tās izpildītu, un kad tās būs izpildītas, tad, protams, neviens nestāsies pretim tam, lai kosovieši uz Eiropu braukt bez vīzām. Prieksēdētājs, paldies! Kolēģi, vēlētos pateikt, ka 21. jūnijas pusdienlaiks ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Afet balsojums paredzēts 7. jūlijā, kad ir paredzēta afet ārkārtas sēde Strasbūrā un Libe Balsojums būs 12. jūlijā. Mūsu nākamā sēde 27. jūnijā šajā gadā. Paldies visiem, kur piedalījās, un tagad slēdzu sēdi. Thank you very much. Now we can go and watch the, move, the match. Tagad eh, dodamies skatīt. Yes.